nākamā darba kārtības punkta komisijas paziņojums par 2016. gada darba kārtības sagatavošanu. Es gribu jau uzreiz norādīt, ka šajā darba kārtības punktā nav paredzētas brīvā mikrofona vai zilās kartītes procedūras, un katru politisko grupu pārstāv viens runātājs. Uh, tagad dodu vārdu komisijas pirmajam vicepriekšsēdētājam Francam Timermanam. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Tieši pirms desmit gadiem Londonā 52 cilvēki gāja bojā un simti tika ievainoti uh, šausminošā teroristu uzbrukumā. Es vēl, man vēl ļoti dzīvā atmiņā ir šīs dienas un tas, kā cilvēki Londonā apvienotajā karalistē izrādīja solidaritāti un uh, solidaritāti izrādīja cilvēki visā pasaulē un Eiropas Savienībā. Un savu šīs dienas uzrunu uh, Es sāku ar eh, šo faktu, jo es uzskatu, ka mums, eh, Eiropiešiem, neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par Eiropas integrāciju vai sadarbību, tajā brīdī mēs apzinājāmies mūsu kopīgo likteni. Jo, lai ko citu mēs varētu darīt pareizi vai nepareizi, mums visiem ir viens kopīgs pienākums cīnīties par mūsu pilsoņu drošību. Mums ir kopīgs pienākums nodrošināt, lai šie barbari cilvēki ar uh, samežģītu domāšanu, nihilisti, nespētu uh, radīt uh, haosu Eiropas Savienībā. Tas ir izaicinājums, ar ko saskars visas mūsu valstis. Tas iet tālāk nekā politika. Šeit ir runa par cilvēka cieņu, par mūsu kopējām vērtībām. Uh, Ja mēs palūkojamies uz pēdējiem pāris gadiem konstatējam, ka Eiropa saskars ar virkni izaicinājumu. Terorismu es pieminēju, migrācijas krīze, nepieciešamība radīt darba vietas un ekonomikas izaugsmi. Uh, uh, arī tiks galā ar uh, pārmaiņām ekonomikas ekonomiskajā situācijā pasaulē, Grieķijas jautājums, visi šie elementi ir iekļauti komisijas darba kārtībā šim un nākamajam gadam. Tātad es gribu īsumā pastāstīt par komisijas 2015. gada darba programmu. Apmēram puse darba kārtības punktu ir Uh, izpildīt. Pateicoties jūsu atbalstam, no 1. jūlija darbojas Eiropas Strateģisko investīciju fonds. Mēs esam izveidojuši strateģiskās darba kārtības investīcijām iekšē mm, vienotam enerģijas uh, tirgumu, kapitāla tirgumu migrācijai. Un uh, Eh, tas eh, radīs eh, lielu darba apjomu parlamentam tuvākajā, tuvākajos gados. Daži jautājumi jau jums ir iesniegti, citi likumdošanas akti tiks iesniegti nākamgadā par energo marķējumu, un mēs esam iesnieguši arī virkni stratēģiju. Tas ir līdztekus 140 priekšlikumiem, kas atrodas uz līdz likumdevēju uh, galda. Līdz ar to ir jākliedē šis miets, ka mītes atvainojas, ka komisija uh, neizrāda pretim nākšanu. Mēs uh, pievēršamies uh, lielām problēmām. M mēs izstrādājam tālajošu stratēģijas uh, par vienoto uh, priekš preču un pakalpojumu tirgu, par aprites ekonomiku. Mēs strādājam pie reālas kapitāla tirgus savienības izveidas. Mēs sagatavojam priekšlikumus tajās jomās, kur tie visvairāk nepieciešami. Un mēs uh, līdz gada beigām esam arī uh, sagatavojuši EM. Uh, e, Eiropas monetārās savienības pakotni eh, šiem jautājumiem. Tāpat mēs veicam, cenšamies arī eh, pātrināt jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu, piešķirot vienu miljārdu šogad. Eiropas eh, komisija arī uh, diskutēs tulīt uh, rudenī par uh, sociālo politiku un tās problēmām. Uh, Es vēlos uzsvērt, ka 2016 gadā ir jāsadarbojas visām trim institūcijām, un tādēļ mēs šobrīd vedām sārunas par starp institūciju nolīgumu par labāku likumdošanas darbu. Ir paredzēta tikšanās ar politiskā līmenī ar Nikolu Šmitu un Gio Ferhofštātu, attiecīgi pārstāvot prezidentūru un parlamentu mums ir jāpastiprina gadskārtējā un daudzgadu plānu izstrāde. Ir uh, paredzēta sadarbība starp um, kom komisiju un uh, padomi, un mēs vēlamies strādāt pie problēmām jau sākuma posmā un eh, uzskatām, ka kopīgiem eh, spēkiem mēs varam sasniegt reāls rezultāts un risināt tos izaicinājumus, ar ko Eiropa saskars. Tagad īsumā par sagatavošanos nākamajam gadam. Mēs organizēsim orientējošas debates komisijā. Septembrī mēs varēsim izvērtēt progresu, kas sasniegts sakarā ar uh, prezidenta Junkera uzrunu par situāciju Eiropas uh, Savienībā 27. oktobrī. Tam sagatavojoties komisija uzsāks dialogu ar parlamentu saskaņā ar pamatnolīgu. Mēs arī uzklausīsim dalību valstu uh, Eh, viedokli vispārējo lietu padome. Mēs nosūtīsim arī eh, nodomu eh, vēstuli parlamentam šā gada septembrī. Jūs varat sagat, sagaidīt orientētu un līdzsvarotu darba uh, programmu 2016. gadam, balstoties uz desmit prioritātēm, ko minējis prezidents Junkers un atbalstīs jūsu parlaments. Un tas būs pamats, lai orientētu mūsu darbu. Lūdzu, paturiet prātā ka uh, tie ir galvenie punkti mūsu komisijas darba kārtībā, un balstoties uz tiem mēs strādāsim pie konkrētiem priekšlikumiem. Nākamais gads arī būs DSF daudzgad finanšu skēmas uh, vidusposma pārskata gads. Liels akcents tiks likts uz refit, lai modernizētu uh, tiesību aktus. Novecojušie mm, priekšlikumi būs jāpārskata vai jāatsauc. Lai uh, mēs neatpaliktu no reālās situācijas, mums ir jābūt pragmātiskiem, jāorientējas uz rezultātiem. Mēs arī izcelsim tos punktus, kuru izskatīšana ir jāpārskata jāpātrina, kam jāpiešķir prioritāte. Es domāju, ka šai jomā mēs varētu ciešāk sadarboties ar parlamentu un mēs gūstam labākus rezultātus mūsu pilsoņu interesēs. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs mūsu prioritāšu noteikšana un uh, sakārtošana prioritāšu secībā var reāli mainīt situāciju Eiropas Savienībā un mēs varam pārvarēt izaicinājumus. Mēs arī uh, Eh, gaidām eh, jūsu ehm, ziņojumu pieņemšanu, kas eh, būs ļoti noderīgs komisijai tās darbā, jo pilsoņi no mums ļoti daudz ko gaida, mums ir jāpiepilda viņu cerības kopīgiem spēkiem. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, uzstāsies politisko grupu pārstāvi un tagad ETP grupas vārdā Jozef Sajers 5 minūtes. Uh, Paldies, pri, priekšsādātāja kungs, vicepriekšsādātāja kungs. Mēs bieži vien parlamentā sakām, ka Eiropa ir nonākusi sarežģītā, grūtā situācijā savā vēstures uh, posmā, un es domāju, ka uh, to mēs varam teikt, bet tas tikai pastiprina to, ka mums ir jāpiestrādā pie uh, savienības efektivitātes. Un uh, runājot un debatējot par komisijas uh, darba programmu, tā ir daļa no šī procesa. Un es priecājos, ka vicepriekšstādātājs uh, iesāk savu runu ar nelielu situācijas uh, apzināšanos un tagad jau ir uh, Eh, pusgads pagājis eh, šajā gadā redzam, kas ir noticis, un var teikt, ka no ETP puses var apstiprināt, ka komisija ir ātri un eh, labi sākus savu darbu, investīciju pakotne un citas iniciatīvas, kas ir gan spēcīgas, ir tikušas sāktas, un mēs no parlamenta vēlētos tā, lai šis progresi, panākumi turpinātos šajās nozarēs. Un es vēlētos arī izteikt komentāru par to, ko daudzi bija pārpratuši, proti eh, parlamenta lēmumu janvārī saistībā ar to, ka pietrūka atbalsta komisijas darba programmai. Eh, vēlēšanu gadā tas eh, nu, netiek gaidīts, jo tad ir nepieciešama lielāka sagatavošanās, un tās nebija kāds trūkums mūsu pienākumos. Tomēr šogad mums jau ir vairāk laika, mums ir uh, pilns laiks sagatavoties, un to mēs arī darām. Es nesaku, ka sagatavošanās process ir ideāls, un šobrīd notiek pārunas parlamentā, un mums ir jāpārunā visas lietas, kas jau ir tikušas padarītas šajā pēdējā pusgadā, un tāpat arī par kompromisiem, kas būs otrajā gada daļā, un tas ir gana intensīvs plāns, un mēs nevaram teikt, ka mums var būt tieši tādi paši kompromisi, bet parlamentā ir ļoti svarīgas pilnvaras, proti iniciatīvas tiesības, jeb to trūkums, un mūsu rīcībā ir šis instruments, kas ir jāizmanto, lai varētu komisijai nodot idejas, un mēs ceram, ka komisija tās ņems vērā. Un eh, visu pirms Vispirms ir runa par metodi, un es priecājos, ka vicepriekšsēdētājs runāja par efektivitāti, par birokrātiju, par tās slogu un arī par ES likumdošanas piemērošanu. Ļoti bieži mums nemaz nav nepieciešami jauni tiesību akti, kas tikai piemēro tās pašas tiesības. Svarīgāk būtu atbilstīgi piemērot jau pastāvošo, un bieži vien ir runa arī par tādu lepnumu Bet eh, mums parlamentā arī krietni rūpīgāk ir jāraugās un jāskata, vai mēs varētu eh, varbūt eh, darīt vairāk īstenošanas jomā, un komisijai ir jādara tieši tas pats. Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu uh, Mm, eh, tiešām precīzāk šo programmu. Un tad vēl eh, jautājums par eh, deleģēto un īstenošanas aktu saistību ar Lisabonas līgumu. Lisabonas līgums jau kādu laiku ir spēkā, mēs esam redzējuši iebildumus no padomas, un komisijai vajadzētu palīdzēt parlamentam arī mm, īstenot pilnas tiesības, jo pretējā gadījumā mēs ieslīgstam pastāvīgā starpinstitucionālajā cīņā. Mums ir jāatrisina šī problēma problēma. Un, uh, Mēs jau esam gana tālu gājuši, neatrisinot vēl šo mm, pro problēmu, un mēs ceram, ka labāka likumdošana uh, ka šajā jomā mēs varētu padarīt vairāk. Un mm, uh, izaugsme, darba vietas, uh, elastība, mm, darba tirgu, tāpat arī jauniešu nodarbinātība ir jāuzlabo arī digitālā programma ir uh, lieta, kurai vajadzētu palīdzēt. Tāpat arī mm, spēju izmantošana, arī ja, labāka pieeja digitālajiem pakalpojumiem ir jāpanāk monetārajā savienībā. Uh, Mm, tās turpmākajā attīstībā ir jābalstās uz divpakas un sešpakas likumdošanas pastāvošiem aktiem, un mm, mēs vēlamies pārskatīt tos, bet mēs vēlamies tā, lai tie tiktu pilnībā piemērot. Runājot par nodokļu politiku, tā ir pilnīga dalība valstu pārstrukturācijas daļa, un mēs vēlētos. Uh, redzēt, ka nevis darba spēka tiek uzlikti galvenais nodokļu sloks, bet notiktu pārnesi. Un jācīnās arī pret uh, nodokļu krāpniecību, izvairīšanos no nodokļu uh, nomaksas, un mm, tā ir ļoti svarīga daļa Eiropas uh, Savienības budžetā. Un uh, kopumā apkopojot, mēs vēlētos tā, lai mēs parlaments varētu teikt, ka um, mēs arī vēlamies teikt savu vārdu šajā mm, lietā, un mēs ceram, ka tā tas arī notiks, un ka daudzi kolēģi parlamentā varēs atbalstīt mm, mūsu rezolūcijas, kas tiek gatavotas. Lielas paldies! Liels paldies! Sociāla demokrātu grupas vārdā uzstājas Gerero Salomkungs. Gracias, senor viceprezidente de la komisjon. Liels paldies priekšsādātāji, paldies arī komisijas vicepriekšsādātājiem. Um, mums ir jāskata divas lietas. Vispirms ir jāparaugās, kas tieši ir mm, noticis komisijas darbā kopš programmas prezentēšanas sākumā, un no otras puses ir jādod Eiropas parlamentam iespēja arī dot savu ieguldījumu politiskajam virzienam, kādu īsteno komisija. Tas, protams, ir mm, starpinstitucionālās vienošanās pamata elements, bet eh, tas iet vēl tālāk, jo te ir arī ļoti svarīga politiskā dimensija. Tagad mm, runājot par to, kas ir noticis uh, šajā laikā, komisijas eh, darba sākuma fāzē, es teiktu, ka uh, secinājumi ir pozitīvi, pat ļoti pozitīvi, ka ir investīciju programma mm, un izaugsmas programma. Un eh, tas ir ļāvis nodrošināt pavērsienu ekonomikas politikā un to virzīt tādās tēmās, kas ir jāatrisina. Komisija ir iepazīstinājusi ar visai pamatīgu priekšlikumu nodokļu jomā, un ir ļoti drosmīgs priekšlikums arī migrācijas jomā. Tur ir ambiciozi priekšlikumi arī enerģētikas jomā un arī citās nozarēs, citos sektoros, kas eh, ir svarīgi ekonomikai. Es vēlētos uzsvērt, ka cauradzamība tiek nodrošināta komisijas darbā, un tas ir ārkārtīgi pozitīvs aspekts. Domājot par 2016. gadu, prioritātes ļoti konkrēti tiek apzinātas sociālajā imigrācijas jomā tāpat arī nodokļu politikas jomā un demokrātijas jomā. Un nu, visās Eiropas politikas jomās ir ietverts sociāli, sociālais elements. Es zinu, ka mm, vicepriekšsēdētājs saka, ir jā, jārunā par konkrētām lietām, nevis vispārīgi. Un es domāju, ka mēs kopā varam uh, konkrēti strādāt, lai padarītu precīzāku cīņu pret nabadzību, iz, izslēgšanu un eh, arī kolektīvo pārunu ievērošanu, kā nu pateica vicepriekšsēdētāja kungs. Tāpat arī uh, jautājumus par uh, darba ņēmējiem, par viņu mobilitāti un viņu tiesībām. Monetārās un ekonomikas eh, savienības eh, jomā eh, mēs vēlētos tā, lai sociālais aspekts būtu pamat aspekts, un tas šo savienību stiprinātu. Un tas ir jāņem vērā arī visās Eiropas komisijas darba jomās. Nodokļu jomā priekšlikumu var apkopot pavisam īsi. Mēs vēlamies, lai nodokļi tiktu uzlikti tur, kur notiek ražošana, un tā, lai būtu konsolidēts uzņēmumu nodoklis. Un imigrācijas jomā es vēlētos, lai Eiropas komisija ieturētu ļoti stingru virzienu, ka tiek prasīts no dalību valstīm solidāri uzņemties humanitārās krīzes sekas un ka tā, lai tas tiktu darīts ar priekšlikumu uh, Mm, starpniecību, kā organizēt migrācijas jautājumus un solidāri risināt patvēruma jautājumus. Un tā tad apkopojot var teikt, ka mūsu grupa vēlas tā, lai būtu uh, viens priekšlikums, kurus ietvertu objektīvus indikātors un obligāts uh, mehānisms būtu, kas ļautu risināt uh, neveiksmes un ļaut ievērot cilvēku tiesības, kā tas ir paredzēts Eiropas Savienības līgumos. Uh, Un ir eh, daudz kopīgu punktu, mēs, pie kuriem mēs ļoti ceram turpmāk turpināt strādāt ar Eiropas komisiju. Of... Nākamais runātājs ECR grupas vārdā Viki Fordaudz. Paldies! Pagājuši gadu te pat es jau brīdināju par neparedzamiem izaicinājumiem mūsu ekonomikai, resursiem un drošībai. Un mūsdienās uh, Eiropā daudzviet situācija nav uzlabojusies, daudzās valstīs tā ir kļūst vēl sliktāka. Eiropā ir nepieciešamas pārmaiņas un tāds ceļš uz politisku savienību nav risinājums un mūsu grupa to neatbalsta. Manā valstī pirms sešiem gadiem bija ļoti smaga ekonomiskā krīze, bet tagad ir vēl vairāk darbvieta kā jebkad, un tā ir viena no augst visstraujāk augošajām ekonomikām. Tas pateicoties ilgtermiņa attīstības plānam. Ekonomika ir pirmajā vietā un konkurētspēja ir tas, kas veicina darba vietu izveidi un izaugsmi. Komisijai ir daži labi ieteikumi. Eiropas Savienībai nevajadzētu veidot jaunus likumus, ne apsvarot to ietekmu uz MVU, un komisija ir mazinājusi jaunu tiesību aktu izveidu un uh, pārliecinās par to, ka darbojas aizsošie tiesība akti un sola mazināt slogu uzņēmumiem un mazinot birokrātijas slogu. Un mūsu grupa to visu atbalsta. Tāpat esmu teikusi, ka katrai reizes iniciatīvai būtu jāpilda vienkārši uzdevums, vai tas ļaus uzņēmumiem vieglāk vai grūtāk darboties. Un to mēs atbalstam. Pirms paudzes politiķi izveidoja kopīgo tirgu, lai tirdzniecība būtu vienkārša. Un tas ir jāpielāgo arī digitālajai ērai un stiprinot digitālo revolūciju, nevis to graujot. Tāpat ir jāpastiprina ārējā tirdzniecība, jāparaksta vienošanās ar Kanādu un jāturpina pārunas ar ASV, jā, ir nepieciešams investīcijas, izmantojot privātos fondus, jo valsts parādu krīze šodien ir vēl asāka nekā tā ir bijusi iepriekš. Ir jātiek galā ar Grieķijas situāciju un jābeidz izlikties par to, ka kredīti visur ir vienādi. Struktūrālās reformas ir nepieciešams. Ir ļoti lieli plāni, kas, diemžēl, bieži vien iestrēgst. Mums ir nepieciešams mazāk tiesību aktu, kas ir ļoti mērķiecīgi, lai nodrošinātu nepieciešamā atbalstu. Mūsu grupa vēlas sniegt jums atbalstu, lai nodrošinātu, ka mēs pastiprinām konkurētspēju un mēs sastrādāsimies ar visiem, kas atbalsta šo skatījumu. Paldies! Paldies! Liberāļu grupas vārdā Sofija Inteldēm vārds lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Ciemnījamais komisāra kungs, jūs varbūt pasmaidot pamanīsiet, ka parlamenta rezolūcijas iesākumā rakstīts, ka mēs vēlamies koncentrēties uz lielajām lietām, un tad 29 Eh, lapus nepēc aprakstītu. Man ir liels prieks, ka Eiropas komisijas mērķis ar parlamenta eh, vairākumu atbalstu ir mazināt birokrātiju. Tas eh, vienmēr ir apsveicami, bet tam nevajadzētu kļūt par pašmērķi. Un, godīgi sakot, birokrātijas mazināšana lai arī tas ir svarīgi, tas nepalīdzēs risināt visas problēmas, ar ko mēs saskaramies. Tas nepalīdzēs risināt bēgļu krīzi, eiro zonas krīzi, tas eh, nekādā veidā nepalīdzēs mums eh, saskarā, darīt kaut ko saskaņā ar Schengen sistēmu vai kā iegrožot Krievijas agresiju. Ir jāpaturprātā, ka tas, ko mēs šeit šodien daram, ir mēs veidojam Eiropas Savienību, ko nākotnes uh, kurā dzīvos nākamās paaudzes. Un tas nav saistīts ar to, kādas mums ir atšķirības savā starpā. Mēs tiešām gatavojam dzīves vidi nākamajām paudzēm. Viena lieta, kas man uztrauc, ka mēs vairāk koncentrējamies uz procedūru, nevis uz rezultātu, jo rezultāts ir atkarīgs no politiskās izvēles. Ir daudz, kas ir jāuzlabo, un arī komisija varētu darīt savu uh, darbu šajā ziņā piemēram, nodrošinot pilnīgu caurskatāmību un piepildu dokumentiem, jo paspīt skaistajiem vārdiem, jāsecina, ka trīs institūcijas, to starp arī Eiropas parlaments, ir ar ļoti konservatīvu reakciju, tad, kad runājam par uh, caurskatāmību. Vēl viena lieta, kas nav rezolūcijām, varbūt nav tik nozīmīga, bet es domāju, es izsakos visu vārdā, ir saņemt nopietnas atbildes uz mūsu rakstiskajiem parlamenta jautājumiem, nevis tās uh, Eh, tukšās atbildes, ko mēs parasti saņemam. Tas nozīmē arī, ka jārēģē uz Eiropas parlamenta likumdošanas iniciatīvām, un es domāju, ka arī jūs, komisār kungs, pats esat teicis, ka jūs plānojat tā rīkoties, jo ir visnotaļ jocīgi, ka pilsoņu iniciatīva, kurai ir nepieciešams mi miljons paraksti, liek komisijai reaģēt, bet šeit parlaments, kuru ievēlējuši 117 miljoni Eh, un mūs ignorē. Un noslēgumā Eiropas komisija var un tai vajadzētu daudz labāk darīt, pārskatot un izvērtējot darbus. Par lielajām tēmām mēs runājam par to, ka jāuzlabo Eirozona, un šeit mēs runājam ne tikai par Grieķiju, bet par Eirozonas pārvaldību, un mums ir jāiet vēl tālāk par komisijas priekšlikumiem. Komisijai vajadzētu sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai izvairītos no tā, ka izjūg Schengens zona un tiek uh, liekta brīva pārvietošanās. Un, ja ļausiet priekšādātāji teikt pēdējos vārdus, mēs aicinam izveidot mehānismu, lai īstenotu otrajā pantā par pamatbrīvībām un pamatiesībām paredzētos mehānismus, un mēs ceram, ka komisija mūs šajā darbā atbalstīs. Paldies! Paldies! Paldies. Nākamā uh, runātāja apvienotās Eiropas kreiso grupas vārdā Kristīna Zūbēra. Senjor komisāriju, nu dificil momentu. Paldies, priekšētāji komisāra kungs, dažādas Eiropas valstis un to iedzīvotāji piedzīvo smagus laikus. Ir ļoti dramatiski notikumi, kas apdraud cilvēku brīvu pārvietošanos un iespējams uh, rada draudus pat šo cilvēku nākotnē. Un kas aiz tā visas slēpjas, tas ir kapitāls, lielās finanses. Un mēs piedāvāsim grozījums un pārmaiņas, lai tas eh, netiktu izmantots kā iebild, eh, aizbildinājums, lai uzstātu uz papildus taupības pasākumiem. Mums ir jādomā par parādu restruktūrizāciju, lai valsts varētu atgriezties dzīvotspējīgos līmeņos. Un eh, lai tas būtu viņiem pa spēkam. Tas ir jāskat ļoti rūpīgi budžeta un ekonomiskajā izteiksmē, lai valstis varētu saņemt vai tām varētu sniegt to, kas tām ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams eh, vēl viens pakts, pakts darba vietām, kas nāk par labu visām valstīm. Mums ir nepieciešama starpvaldību konference, kurā izskatītu tam nepieciešamos eh, budžeta līdzekļus. Ir nepieciešams mainīt centrālās bankas statūtus, lai tiktu nodrošināts nodrošināta līdzvērtīga demokrātiskā kontrola visiem šiem faktoriem dalībvalstīs. Dalībvalstīm būtu jāatgūst iespēja ieguldīt tajos līdzekļos, kur, kas kurus ir nepieciešams attīstīt. Ir nepieciešams demokrātisks kontrols pār banku savienību. Šī politikas, ja tās nekalpo cilvēku un pilsoņu interesēs, būtu jāmaina. Patreizējā politika nāk par labu tikai lielajiem uzņēmumiem, nevis iedzīvotājiem, un parlamentam šeit vajadzētu kaut ko darīt. Fjernang. Liels paldies! Tagad divi ar pus minūtes zaļo frakcijas vārdā uzstāsies Bas Eikauts. Paldies priekšsēdētāji par uh, Uh, paldies komisijas viceprezidentam par iesvadu vārdiem. Mēs tiešām uh, piekrītam, ka Eiropai lielās lietās ir jābūt lielai un mazās lietās mazai, bet jautājums, ko mēs uzskatām par lielu un ko par mazu, tas ir politiskas debatas, tas ir politisks lēmums. Lūdzu, neslēpsimies aiz ietekmes novērtējumiem, dažādām uh, konsultatīvām padomēm un citām struktūrām. Uh, un mums ir uh, jādefinē, kur Eiropa ir jābūt pirmajās uh, rindās. Un uh, vai šīs darbs ir neefektīvs tādēļ, ka ir pārāk daudz noteikumu Briselē pieņemta, vai tādēļ, ka situācija ir tāda kā uh, Grieķijā. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir jābūt tādai Eiropai, kas pārvar nevienlīdzību, virzās uz sociālu uh, Eiropu, vienlīdzību, un mums vienmēr ir jābūt vienotiem. Jūs teicāt, ka ja izkliedē mīts, ka šī komisija nav progresīva, neizvirs tālajošus mērķus likumdošanas jomā. Nu, es teikšu, ka mums nepieciešami pierādījumi un brīdis, kad mēs konstatēsim, kāda tad ir realitāte, ir, būs tās, kad jūs prezentēsiet aprits ekonomikas pakotni, un tad mēs redzēsim, vai izvirzītie mērķi ir tālajošāki vai nav. Nu, cerams, ka mēs. Uh, izrādīsies mūsu skepse nepamatot, ka jūs pierādīsiet pretējo. Nu, bet tagad runājot par migrāciju. Pirmie pār izmitināšanas plāni, ko komisija piedāvā, ir atbalstāmi, bet tas jau ir tikai sākums un komisija jāvirzās uz priekšu, tā skaitā veidojot reālus, eh, legālus eh, darba imigrācijas ceļus. Tālāk eh, nodokļu pakotni mums ir jābūt Eh, jāiet tālāk, jānodrošina reāla caurskatāmība šai jomā. Tālāk ekonomiskā monetārā savienība, tai ir jābūt um, eh, efektīvākai, uh, solidārākai. Un, protams, mums ir jāpieņem šī starp institūciju vienošanās, bet mums ir jādara tas uz līdzī, vienlīdzības pamatiem, un mums ir nepieciešams uh, politisks debats, kur visi atrodas vienādā līmenī. Paldies! Uh, Nākamais uh, runātais Eiropas uh, brīvību un tiešās demokrātijas grupas vārdā Borelli kungs. Paldies! Pēc tā, kas ir nocicis šonedēļ un it īpaši pagājušajā svētdienā uh, Grieķijā, mēs nevaram uh, uzskatīt, ka šī darba programma tagad ir prioritāte. Svētdien ir um, uh, bijis uh, no, svarīgs notikums. Atēnas nosūtīja politisku signālu. Un uh, tieši Eiropas parlaments visvairāk pārstāv tautu no visām uh, šīm institūcijām. Mums ir jānostāda, jānosūda skaidrs signāls, aicinot Junkera komisiju izstrādāt darba programmu, ņemot vērā pagājušās nedēļas notikumus. Mums ir nepieciešama komisija, kura ir spējīga uzņemties politiskas iniciatīvas un kuras sniedz atbalstu visvairāk neaizsargātajām iedzīvotāju grupām Eiropā šajā programmā ir jāņem vērā arī tie geogrāfiskie reģioni, kas visvairāk cieš. Mums Eiropas parlamentam pirmkārt jādomā par cilvēkiem. Un Eiropas komisijai ir iniciatīvas tiesības, tās tai ir jāizmanto domājot par nākotni. Mums ir jābalstās uz solidaritāti jādomā par tādu problēmu risināšanu kā augsts bezdarbs, lieli valsts parādi, uh, milzīga birokrātija, kreditēšanas sistēma, kas nav ne mājasaimniecība, ne uzņēmēju interesēs. Tāpat ir jāpalīdz risināt imigrācijas problēmas, jācīnās pret klimata pārmaiņām, jācīnās pret Uh, noziedzību, korupciju, organizēto noziedzību. Ir jārīkojas saskaņotā veidā Eiropas Savienības mērogā. Eiropas Savienības institūcijas nedrīkst zaudēt cilvēku uzticību, un komisijai būs daudz jāpastrādā pie šīs programmas, lai atgūtu vēlētāju uzticību. Cerams, ka kopīgiem spēkiem mēs uh, spēsim apliecināt mūsu spērīcoties. Paldies, ļoti labi, ka jūs ievērojāt atvēlēt uzstāšanās laiku. Tagad uh, Eiropas brīvību un nāciju grupas vārdā uh, Fontānas kungs uzstājas. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Kungs daudz, kas ir lidojis pār mūsu galvām šai diskusijā. Būtu interesanti atgriezties pie šiem jautājumiem pēc gada. Patiesībā mēs droši vien būtu vēl sliktākā situācijā nekā šodien. Un jautājums, ko komisija grib darīt savas nākotnes un Eiropas nākotnes labā tiešām ir grūti saprast, vai komisija izprot, ka uh, vei, uzņemoties arvien plašākas uh, pilnvaras, uh, var kaut ko izdarīt. Nevar vienkārši noslīcīt putekļu šai mājā, tā ir jāpārbūvē no pašiem pamatiem. Eh, pirms gadu desmitiem tika solīta labklājība, tagad mēs esam ka, eh, nonākuši pie katastrofas, māja ir sabrukusi, un jums vajadzētu šīs politikas nevis vienkārši nedaudz uzrišināt, bet būtiski eh, pārveidot. Tas, kas bija pietiekams pagājušajā gadā, šogad ar to vairs nepietiek. Un norādiet, kādas ir jūsu reālās prioritātes, varbūt tās jūs noklusējat mēs palūkojamies uz maziem vidējiem uzņēmumiem, identitāti, tradīcijām, mēs uzskatām, ka Eiropa ir uh, labklājīga tādēļ, ka tā ir uh, daudzveidīga, bet jūs iestājaties par uh, uh, lielo transnacionālo uzņēmumu interesēm, kuri visu grib pārstrādāt vienveidīgā sierā un gūt milzīgu peļņu. Un mēs uh, tagad tādus uh, lielus jautājumus izskatām kā TTIP, kas nāk lielo transnacionālā uh, transnacionāliem uzņēmumiem par labu, bet kas nav mūsu mazo vidējo uzņēmumu interesēs. Es nezinu, kādēļ mēs nedarām neko, lai aizstāvētu vajātos kristiešus pasaulē. Mēs uh, cīnāmies pret ksenofobiju un citām fobijām, bet nevēršamies pret kristiānofobiju un nekas netiek darīts. Paldies! Uh, ir piecēlusies uh, un vārdu lūdza Morvais kundze, kas ir pie politiskām grupām nepiedaroši deputāti. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas komisijas jaunajā darba programmā ir skaidri ierakstīts, ka uh, tā atbalsta visas legālās imigrācijas formas un tiks uh, veikti stingri pasākumi pret nelegālo imigrāciju. Es gribētu, komisāra kungs, paskaidrot, kāda ir atšķirība starp šīm divām uh, imigrācijām - legālo un im nelegālo. Mēs uh, zinām, ka legālā migrācija var būt, ja kāds lūdz patvērumu, bēgot no kara savā valstī. Bet es gribētu zināt, kādēļ šis cilvēks tad aizmetīs savu pasi un uh, personas apliecību pie serbu ungāru robežas ka, un teiks, es bēgu no Sīrijas, lūdzu piešķiriet man patvērumu. Tad jau vajadzētu arī parādīt dokumentus. Un ja jūs bēgat no kara, kā tad tēvi var pamest savas meitas un sievas? Nu, vai jūs varētu man atbildēt uz šiem jautājumiem? Paldies līdz ar to ir uh, noslēgusies uh, politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta. Tagad vārds atkal uh, viceprezidentam Timermanam. Paldies priekšsēdētāji, paldies deputātiem par paustiem komentāriem. Es konstatēju, ka ir plašs atbalsts ciešākai sadarbībai pie uh, komisijas darba programmas. Šai programmai jābūt orientētā, jādefinē uh, prioritātes pēc debatēm. Protams, ir nepieciešams politiskās prioritātes. Es arī jūtu, ka šī institūcija, tāpat kā padome un tāpat kā komisija, vēlas noslēgt starp institūciju nolīgumu, cerams, līdz gada beigām par uh, labāku likumdošanas darbu. Un šī labākā likumdošana, protams, neatrisinās uh, visas problēmas, neatrisinās uh, krīzi Grieķijā vai netiks galā ar Putinu, bet labāk likumdošana tomēr ir veids, kā mēs cenšamies uh, reaģēt uz uh, mazo un vidējo uzņēmumu uh, neskaitāmām prasībām sniegt palīdzību, samazināt birokrātijas sloku padarīt normas skaidrākas, un uh, tā, uh, šie uzņēmumi lūdz mūs uh, pieņemt tādus tiesību aktus, kas būtu labi saprotami, lai dalību valstīm nebūtu nebeidzāmas iespējas pieņemt kaut kādas papildu normas līdzseku šiem tiesību aktiem. Un tādēļ viss tas ir svarīgs nodarbinātībai, ekonomikas izaugsmai Eh, protams, visi šie pasākumi nemainīs Eiropas būtību, bet tomēr eh, reāli var mainīties eh, ikdienas dzīve daudziem cilvēkiem, kuri spēs nopelnīt iztiku sev, saviem ģimenes locekļiem. Tas, kā mēs izstrādājam likumdošanu, ir svarīgi Eh, simtiem miljonu eiro, tieši pat ja viņi to neapzinās, bet tas ir svarīgi viņiem, jo rezultāts ir tas, ar ko viņi saskars. Un es gribu arī skaidri pateikt par ietekmes novērtējumiem, par uh, pastiprinātu kontroli. Uh, politiķiem jau netiek atņemtas pilnvaras, bet uh, politiķi šo procesu rezultātā ir labāk informēti. Uh, padziļināta kontrole un ietekmes novērtējuma veikšana no, liecina par to, ka politiķi pieņem lēmumus balstoties uz informāciju. Un Ekot kungs, ja politiķi atteiktos no ietekmes novērtējumiem un kontrolas, tad šie argumenti tiktu sagrozīti, un komisija nevēlas šos eh, ietekmes novērtējumu un kontroli izmantot, lai atņemtu varu politiķiem. Gluži pretēji, mēs vēlamies labāk informēt politiķus, un mēs arī dalību valstīs konstatējam, ka analīze palīdz eh, nonākt pie secinājumiem, norādot, ka kaut kādi konkrētie pasākumi var izmaksāt dārgāk nekā eh, citi pasākumi, bet tad parlaments pieņem lēmumu, ka tomēr šie dārgākie pasākumi ir nepieciešami, lai izpildītu eh, vērienīgus politiskus mērķus. Un uh, es iestājos arī par lielāku atklātību. Kādēļ mums abām, mūsu institūcijām ir nepieciešama lielāka atklātība? Nu tādēļ, lai uh, apliecinātu, ka mūsu likumdošanas, eh, nu, varētu, procesa klienti varētu teikt, ir tie, kuru a, eh, priekšā mēs esam atbildīgi, jo arī dalība valstis a, eh, papildina mūsu pieņemtos tiesību aktus ar savām normām, un tām ir tiesības tā rīkoties, ja tas ir nepieciešams, bet tad nevajag visā mainīt, e, vainot Eiropu, tad vajag atklāt arī pateikt, kas notiek. Uh, Un uh, šis priekšlikums, ko mēs apspriedīsim, pieņemot starp institūciju nolīgumu, padarīja šo procesu atklātāku. Tālāk uh, tika pieminēta Sērkungs par uh, īstenošanas aktiem un deleģētiem aktiem. Mēs visus deleģēto aktu uh, Uh, projekts, ievietosim internetā uz divām nedēļām un visiem būs skaidrs, ko mēs piedāvājam. Attiecībā uz īstenošanas aktiem šis, šī uh, procedūra ir sarežģītāk, jo, ja ir pie, paredzēts, teiksim, mainīt kādas preces iepirkuma cenu, tad to mm, nevar uh, nodot uh, sabiedriskai apspriešanai, bet mēs arī uh, primāro un sekundāro tiesību aktus nodosim sabiedrības kontrolei un tad tas mums palīdzēs novērst uh, dažādas um, nepatīkamas situācijas. Protams, mums ir jārīkojas uh, svarīgos jautājumos, tā skaitā uh, migrācijas jautājumā. Komisijas priekšsēdētājs vēlas atgriezties pie savu priekšlikuma un uh, kā parlaments to atbalsta, un mēs esam uz pareizā ceļa, un kāda, ja jūs jautājat, kāda atšķirības starp legālo un nelegālo imigrāciju, nu, uh, nelegālā imigrācija kāds ļaunprātīgi izmanto patvēruma politiku, lai uh, meklētu labāku dzīvi Eiropā. Patvēruma politika ir domāta, lai palīdzētu tiem, kā, kur uh, saskaras ar dzīvības apdraudējumu un mēs visi zinām, ka sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota, un mēs arī nevaram nosūtīt šos cilvēkus atpakaļ uz izcelsmes zemēm. Ja mums nebūs ticama uh, patvērumā piešķiršanas un migrācijas politika, mm, uh, tad mēs neko nevarēsim panākt, jo cilvēki, kam ir nepieciešams patvērums, nevar dažkārt to saņemt tādēļ, ka sistēma ir pārslogota un ka to cenš ļaunprātīgi izmantot. Bet mums ir uh, arī demokrātiskie rādītāji. Eiropas Savienībai ir nepieciešamas tradicionālas legālas imigrācijas formas, lai cilvēki varētu uh, lūgt un saņemt vīzas vēstniecībā un pēc tam ierasties Eiropā dzīvot un strādāt, lai viņi nebūtu atkarīgi no cilvēku kontrabandistiem, lai viņi neriskētu ar savu dzīvi vidusjūrā. Eiropā ir nepieciešami šādi cilvēki, kas būtu gatavi braukt uz Eiropu, un tādēļ mēs uzskatām, ka arī legālā imigrācija ir šī risinājuma elements. Noslēgumā priekšsēdētāji kungs es gribu teikt, ka ļoti svarīgi ir, lai mūsu iestādes cieši sadarbotos. Visi uh, ir vienisprāts, ka mums ir jāstrādā labāk, lai nodrošinātu konkrētus rezultātus mūsu pilsoņiem. Un uh, bieži eh, vien ir eh, tie gūti rezultāti, varbūt eh, nelieli rezultāti, bet tie rāda labākus ekonomisko situāciju, nodarbinātību, izaugsmi. Šodien ir ļoti liels bezdarbnieku skaits, un mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, lai situāciju risinātu. Paldies! Vielen Dank, um, Herr Viz. Liels paldies Timermans kungam. Un uh, debašu noslēgumā gribu teikt, ir iesniegti septiņi rezolūcijas. Uh,